jautājumu. Mutisks jautājums par kopienas dzelzceļu sistēmas drošību un savstarpējo izmantojamību. Es došu vārdu Simpsonkungam. Paldies, priekšstādētāji! Es uzstāšos transporta un turisma komitejas vārtā, lai uzdot šo mutisko jautājumu, kuru izraisījuši nesenie letālie nelēmas gadījumi Itālijā un Nīderlandē. es domāju, ka ir um, jānorāda, ka dzelzceļš ir visdrošākā sistēma. Bet uh, mūsu komitejā mēs gribam darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šāda situācija saglabājas. Eiropas parlamentā mēs bieži dzirdām, ka liela uzmanība tiek pievērsta dzelzceļa drošībai. Ir sagat mums ir arī attiecīga direktīva par šo jautājumu, un parlaments ir apspriedis arī drošības jautājumus. Bet uh, gadu gaitā gan dzelzceļa uzņēmumi, gan dalību valstu valdības uh, nav attiecīgi rīkojušās šajās jomās. Ir jāizskata galvenie tiesību aktu un ir īpaši tādu tiesību aktu ieviešana, kas ir saistīta ar starptautiskām tiesībām, un bieži vien ir valdījis arī protekcionisms. Komisijas progresa ziņojums par eh, dro dzelzceļa drošības direktīvas ieviešanu ir teikts, ka valstu uh, dažādie tiesību akti rada šķēršļus šīs direktīvas ieviešanai. Šie uh, valstu likumi arī apdraud drošinu drošību. Ir jārunā arī par savstarpējo savietojamību dzelzceļu sistēmā. Vai valstu tiesību akti var nodrošināt šo drošību, vai arī Eiropas Savienībā tiek pievērsta attiecīga loma savstarp, savstarpīguma nodrošināšanai. Iespējams, ka mē, mums uh, neizdosies uh, ieviest uh, SEM schēmu līdz nākamā gada beigām. Uh, Šie ir jautājumi komisijai. Mēs gribētu dzirdēt no komisijas, kādi tiesību akti dalību valstīs kavē ievies savstarpīgumu un kuras dalību valstis attiecīgi nedarbojas. Vai komisija uh, var nodrošināt kopienas tiesību aktu ieviešanu. Es zinu, ka pastāv problēmas ar kravas vagoniem. Es un mūsu komisija, komiteja grib sadarboties ar komisiju, lai veidotu integrētu un savstarpēji savietojumu dzelzceļu tīklu. Es gribu uzdot jautājumu, vai drošība, tīpaši runājot par preču vagoniem, rada kompromisu. Ja tā tas ir, tad ir nepieciešams steidzam rīkoties. Bet rīcība ir nepieciešama arī, lai nodrošinātu integrāciju un savstarpēju savietojumību, lai pasažieru pārvadājumi attiecīgi attīstītos un lai kravi pārvadājumi varētu saglabāties. Paldies par uzmanību! Paldies, Simpsona kungs! Tagad dodu vārdu Tajāni kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms eh, es sāku diskusiju, es gribētu runāt par tehnisko aptauju, kas tika veikta Itālijā kad uh, notika šie nelaimes gadījumi gan Itālijā, gan Nīderlandē. Protams, ka ir jāuzlabo kopienu tiesību akti saistībā ar dzelzceļa transporta drošību. Neskatoties uz šiem diviem nelaimes gadījumā, gadījumiem, ko minēja Simpsona kungs, uh, Protams, mums no tiem ir jāmācās, lai nodrošinātu attiecīgu drošību uz celsceļa. Es gribētu teikt, ka Eiropā dzelzceļa transports ir ļoti drošs salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Komisija 2006. gadā pieņēma dzelzceļa paketi. Un, protams, jāsaka, ka nav nekādu, nekādas negadī, negatīvas ietekmes, uh, ko radītu dzelzceļa drošība. Protams, ka mums ir jāuzlabo situācija, mēs nedrīkstam sēdēt rokas klēpī salikuši un būt apmierināti ar rezultātiem. Liberalizācijas procesā ir daudz spēlētāji mums vajadzēs turpināt izvērtēt arī šo dalībnieku kvalitāti. Ņemot vērā šos nelaimes gadījumus Itālijā un Nīderlandē, komisija ir organizējusi diskusijas ar iesaistītajām pusēm un strādās pie riska samazinājuma, lai izvairītos no līdzīgiem nelaimes gadījumiem nākotnē konferencē par uh, dzelzceļa drošību, ko 8. septembrī šajā gadā organizēja komisija. Tika izskatīts arī jautājums par kravas pārvadājumu drošību un Jāsaka, Eiropas aģentūra ir izveidojusi darba grupu, kurā iekļauti uh, nozares speciālisti un dalību valstu pārstāvji. Uh, darba programmā, kas tiks publicēta 2009. un 2010. gadam, ir minēts uh, pasākums, lai pārbaudītu kravas vagonus. Ir svarīgi, lai šos uh, pasākumus nepieņemtu izolēti, bet tie ir jākoordinē Eiropas Savienības līmenī, lai rezultāti būtu jūtami visās dalību valstīs. Otrajā posmā ir jāpievēršas ritošā sastāva tehniskai apkopēji un uh, jāraugās, vai ir nepieciešama arī harmonizācija šajā ziņā. Ir nepieciešams dažādas pārbaudas sistēmas un nacionālie režīmi, kas bija izveidoti 2006. gadā, lai definētu šos pasākumus, arī būs jāievieš. Ņemot vērā savstarpīgumu un tehniskās prasības un jauno nolīgumu par um, dzelzceļa vagonu izmantošanu un treškārt runājot par tehniskās apkopes struktūrām ir eh, jāpanāk, lai komisija varētu pieņemt eh, certificēšanas sistēmu pirms 2010. gada beigām. Līdz šim tas ir bijis eh, šķērslis operatoriem. Certifikācijas sistēma, kurā ir noteikti kritēriji lai atzīstu operatorus un arī tehniskās apkopes uh, veicējus, ir jāsaka, ka nacionālās barjeras jeb šķēršļi ir jānovērš, lai varētu ieviest jauno režīmu par um, dzelzceļu drošību. Komisija septembrī pieņēma arī attiecīgu paziņojumu. Runājot par šķēršļiem, 2007. gadā Eiropas dzelzceļa aģentūra uzsāka ritošo sastāvu starptautisku atzīšanu. Visi nacionālajie standarti tiek klasificēti, tiek izveidoti arī tehniskie parametri ministri, lai izskatītu dalību valstu standartus. Pašlaik tiek izmantoti valstu standarti, bet bieži gadās tā, ka ritošo sastāvu ir jāapstiprina citā dalību valstī. Un šeit ir redzams vēl viens šķērslis savstarpīgumam ir jāizveido kopēji harmonizēti standarti, kas ir nepieciešami, lai tirgus varētu optimāli darboties. Protams, ka man tika uzdoti daudzi jautājumi. Runājot uh, par ERTMS sistēmu, Eiropā ir sasniegti labi rezultāti. Sākotnējās specifikācijas bija neskaidras un tās varēja dažādi interpretēt. Tas tika novērsts 2007. gadam. 2008. gada martā tika pieņemts lēmums, ka obligāti jāizmanto jaunā versija. Divi, trīs OD, lai varētu aktualizēt uh, attiecīgo jautājumu par savietojamību. Ir jāizmanto savietojamie standarti. Komisija finansiāli atbalstīs šo nodazari, lai aktualizētu šo sistēmu un lai tā būtu savietojama ar jauno versiju. Priekšlikumiem 2009. gadā vairāk nekā un 200 miljoni tika piešķirti, lai attīstītu IT sistēmu. Paldies, Tajani kungs! Un tagad grupu vārdā uzstāsies šādi deputāti. Un es gribētu lūgt uh, runātājus pieturēties pie uzstāšanās laika. Tagad vārds Bakkungam. Paldies, priekšstādātāji. Komisāri, jums ir taisnība, ka uh, dzelzceļš salīdzinot ar citiem transporta veidiem ir drošs. Tam ir arī savi pozitīvi aspekti. Liberalizācija ir novedusi pie dažādu uzņēmumu fragmentācijas un pie darbinieku pieņemšanas. Uh, Mums ir jānodrošina, lai nacionālās drošības struktūras, kas uh, pieņēma uh, Eiropas dzelzceļa aģentūras uh, pieju, attiecīgi pārbauda certifikātus un darbinieki, kas ir atbildīgi par šo aspektu attiecīgi veic savus pienākumus. Ir jāievieš vienota Eiropas certificēšanas sistēma, tāpat kā šoferiem. Mums ir jātīsta šī ERTMS sistēma. Tā ir jābūt saistošai un arī uh, finansējums nedrīkst aizkavēties. Runājot par tehniskām specifikācijām, jāsaka, ka tās arī ir jāizstrādā. Tas ir īpaši attiecas uz uh, ritošā sastāva uh, certifikāciju un apkopi. Um, protams, ka uz dzelceļiem notiek nelaimes gadījumi, jo ritošais sastāvs netiek attiecīgi uzturēts intensitāte arī tiek ignorēta. Tehniskās apkopes ir jāveic regulāri. Manuprāt, ir jāveic viss iespējamais, lai izvairītos no situācijas, kad atsevišķas dalībvalstis atgriežas pie iepriekšējiem noteikumiem un izmanto savus noteikumus katra robežķēršana var radīt risku. Mēs ceram, ka jūs neaizmirsīsiet arī sociālos aspektus. Paldies! Tālāk vārds Liberatski kungam. Paldies! Tajani kungs, es gribētu pateikties Brianam Simpson kungam par šī jautājuma izvirzīšanu un gribētu viņu apsveikt par šī jautājumu uzdošanu un arī organizējot debates tik vēlā stundā. Paveroties uz šo tēmu, kas ir iekļauta jautājumā, jāsaka, ka mēs jau esam dzirdējuši par Eiropas dzelzceļa sistēmu Jāsaka, ka šī Eiropas sistēma nemaz nepastāv. Katram dzelzceļam ir savi parametri un standarti. Dažreiz 15 kilovalti elektromotoriem, citreiz arī tie ir 500 kilovalti. Un pieeja, jāsaka, ka Itālijas un, citu, un Polijas dzelzceļi ir atšķirīgi no mūsu uh, dzelzceļiem, jo sliežu platumi atšķirās. Paldies, tālāk Krāmerkungs. Priekšsādātā kungs, paldies. Šis eh, jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas jāuzskata par eh, prioritāti. Drošība ir ārkārtīgi būtiska. Nevaram tikai pieļaut to, ka uzņēmumi vāc peļņu kabatā un nedomā par drošību. Mums Spānijā satiksme galīgi sagravusi attiecībā uz dzelzceļu, un tas nav tikai šo teroristu uzbrukumu rezultātā. Drošību Tāpat laikā nedrīkstam likt augstāk par konkurenci. Nevar izmantot drošību kā aizbildinājumu, lai nodrošinātu kaut kāds oligārhu tīklus. 2007. gada janvārī pieņēmām tiesību aktus, ar kuriem tika noteikti saistoši notikumi visam tirgus, bet, kā jau teicu, drošības arguments nevar izmantot kā aizbildinājumu. Tāpat laikā, protams, ir vajadzīgi līdzekļi, kas jāinvestē drošības pasākumos, un šādi līdzekļi ir pieejami. Gribu jums atgādināt, ka, piemēram, degvielas nodoklis, nodokļa liberalizēšana var maksāt man 40 miljardus gadā. Tādi būtu ieņēmumi. Un to mēs varētu stiprināt dzelzceļa drošību. Paldies, saka priekšādātājs. Krāmer kungam tālāk došu vārdu Kenin kungam, lūdzu. Priekšādātāji, kolēģi. Lai pārliecinātos, ka dzelzceļa sektorā ir lai pārliecinātos par to, ka dzelzceļa e, sektorā valda vetelīga, veselīga konkurence, e, tika izdomāta tāda sistēma, ka tagad Francijā vilcieni ir vēl lēnāk nekā 20, e, 20. gadsimta sākumā, un, protams, ka arī negadījumi kļūst arvien vairāk, bet mēs nedrīkstam e, ekonomijas vārdā taupīt uz drošību. Vēlreiz mēs upurējam tagad uh, Eiropas sadarbību uh, lielo monopolu interesēm. Un mums ir jā, jā, jāveicina drošības nodrošināšana, un tā pat laban ir pilnīgā pretstatā mežonīgai konkurencei, kas valda uz Eiropas dzelzceļiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Laitfrīda kungam. Paldies, priekšsādātāji! Situācija nav pārsteidzoša. No vienas puses mums ir vajadzīga liberalizēts, vajadzīgs liberalizēts tirgus, bet tepat laikā pieauga satiksmes negadījumi, jā. Kompānijas vēlas tikai gūt peļņu, nemaksā pietiekam daudz darbiniekiem. Kvalifikācijas līmenis samazinās, jo, protams, par kvalifikāciju ir jāmaksā nauda. Net notiek inspekcijas, jo arī tās prasa naudu. Un tā visa rezultātā situācija pasliktinās. Tas viss beigu beigās rada papildus izdevumus nodokļu maksātājiem. Komisāra kungs, man liekas, ka mēs esam izmantojuši nepareizo pieeju. Mums bija daudz uzmanīgāk jāskatās uz drošības pasākumiem. Mēs ejam šobrīd nepreizajā virzienā. Mums vajadzētu iet uz kvalitāti, uz drošību, uz efektivitāti. Bet tas nenotiek ar liberalizācijas palīdzību. Gluži otrā tiek panākts pretējais. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Vido Milānam. Paldies priekšsādātāji, komisāri, kungs, kolēģi. Divi komentāri. Es nedomāju, ka mums vajad šeit, vajadzētu šeit prestatīt liberalizāciju konkurētspējai. Protams, ka izdevumu samazināšana, izmaksu samazināšana var nākt par sliktu drošības standartiem. Ja vēlamies izvairīties no kādu, kādu veidu izved, izdevumiem, lai saglabātu konkurētspēju, tad drošības standarti var samazināties. Bet pat Faktiski šeit runājam par to, ka mums vajadzētu vienkārši striktāku pieeju no komisijas puses. Daudz strateģiskāk loma būtu jāspēlē ar Eiropas dzelzceļu aģentūrai. Aģentūrai jābūt proaktīvākai Jāatceras, ka valstīs tiešām situācijas ir ļoti atšķirīgas, ir ļoti liels pretruns starp nacionālajiem un Eiropas tiesību aktiem, tāpēc aģentūrai vajadzētu iznot lielāku struktūru pār nacionālajā, kontroli pār nacionālajām aģentūrām. Es domāju, ka dzelzceļa aģentūra šobrīd atpaliek no, no tā, kas tai būtu jādara. Mums jāskatās kaut vai, piemēram, uz avio līniju modeli. Tāpēc gribētu teikt, lai komisija pātrina progresu šai virzienā. Komisārs teica, ka mums jānogaida uz pētījumu rezultātiem, kas attieksies uz šiem negadījumiem eh, dzelzceļu jomā. Bet es domāju, ka tas nav vienīgais attaisnojums. Nu, varbūt tas nav jūsu kompetencēm, varbūt tas nav šo debašu kompetencē un pilnvaru ietvaros, bet bieži vien drošības standarti neatiecas, piemēram, uz uh, negadījumu upuru kompensācijām, viņu ģimeņu uh, kompensācijām. Paldies, tālāk sākam brīvā mikrofona procedūru. Saka priekšsādātājs. Un vispirms László Tokišs. A témához, a következő témához. Elnézést. Tas gan nav par šo, šo tēmu, saka Lāslo Tukiškungs, es vēlējos runāt par nākamo tematu. Nē, tālāk Šons Kēlīgs. Priekšsēdētāji. Ticis teikts, ka 200 miljoni tērēti 2009. gadā šai jomā. Gribu vaicāt komisijai, kas tad viņa prāt eh, ir tas finansējums, kas drošības eh, kontekstā dzelzceļu jomā būtu jāinfo, jāīsteno. Dzelzceļi tiek uh, organizēti uh, elektroniskā veidā, un manā valstī, piemēram, tas tā notiek, tur tas viss notiek daudz lētāk, tiek nodrota droši starp savienoti reisi, un šādi reisi būtu nepieciešami visā Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk saka priekšsādātājs. Tikau kundze vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdāji, paldies, komisār kungs. Dzelzceļa drošība ir atkarīga no infrastruktūras modernizēšanas, ritošā sastāva modernizēšanas un no um, investīcijiem šai jomā. Tika norādīts, ka ir palielinājies negadījums skaits. Eiropas dzelzceļš pieder Eiropas kopienai. Tas jau ir pašsaprotams. Un līdz ar to Eiropas Savienības budžetam var būt jārūpējas par šo jomu, bet arī dalībvalstu investīcijām ir jāpalielinās. Un personālam ir jāsaņem eh, attiecīgas algas. Arī Rumānijā ir bijuši negadījumi dzelzceļā. Un Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējams, lai modernizētu pašreizējo, pašreizējo infrastruktūru. Un eh, šis eh, Eiropas dzelzceļš ir jāpagarina līdz eh, Konstancai. Un arī ir jāizveido tādas uh, sistēmas, kas nodrošina savstarpēju izmantojamību, un tam jābūt ir galvenajām prioritātēm. Paldies, saka priekšsādātājs. Es redzu, ka vēl citi grib izteikties, bet pat labāk mums jau sāk pietrūks laika. Eh, ja es gribētu tūlīt dot vārdu Tajāni kungam. Paldies, saka Tajāni kungs. Paldies, priekšsādātājs kungs. Es atbildēšu uzdotajiem jautājumiem. Bet jāsaka, daudzas atbildes jau tika dotas konferencē, kas notika 8. septembrī par dzelzceļa satiksmes drošību. Tas notika tūlīt pēc negadījuma Vierēģio un Nīderlandē. Katrā ziņā komisija ir pilnībā apņēmusies, tāpat kā citas Eiropas Savienības iestādes, šāda veida delikātus jautājumus risināt atbilstīgi, tieši runājot par drošības jautājumiem. Konferencē bija pārstāvi no visām iestādēm, gan no parlamenta, gan no padomas, gan no komisijas. Konferences laikā apspriedām ar tos pašus jautājumus, ko minat šovakar. Pirmām kārtām jautājums par dzelzceļa aģentūru. Piekrītu. Un tāda bija arī mana nostāja konferences laikā. Ir tieši tāda, ko teica Milāns kungs. Viņš teica, ka jādod vairāk pilnvars Eiropas dzelzceļa aģentūrai. Pilnībā piekrītu šim uzstādījumam. Bet tepat laikā jāmaina arī spēles noteikumi. Kamēr esmu transporta komitārs, es centīšos strādāt pie šī jautājuma, iešu šai virzienā, lai pārliecinātos, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra iegūs līdzīgas pilnvaras kā kuģniecības aģentūra un aviācijas drošības aģentūra. Kas attiecas uz jautājumu par saistībām un atbildību, kas jāuzņems operatoriem transporta ķēdē. Tas ir vēl viens jautājums, kas tika pieminēts konferences laikā upuru ģimenes locekļi pārstāvi arī bija klāt konferencē. Un tika domāts par to, kāds tad ir tiesības šiem pasažieriem, kas cietuši satiksmes negadījumos, vilcienos. Tiks izstrādāt noteikumi, kas tiks pieņemti šī gada decembrī. Komisija turklāt strādā pie situācijām, kas saistīts ar tiem upuriem, kas nav bijuši pasažieri, pēc, ka vienmēr bijuši ārpus vilciena satiksmes negadījuma laikā, kā vija reģio, piemēram, jo tā bija eksplozija, tā skāra arī cilvēkus, kas atradās tuvākajā apkārtnē. Tātad mēs mēģinam risināt šo jautājumu. Komisija katrā ziņā nav sēdējusi rokas klēpī salikusi, tā ir strādājusi šajā jomā, uzskatām šo jautājumu par prioritāti. Tas pats attiecas arī uz darbinieku certifikāciju. Jau ir pieņemts kopienas tiesība akts direktīvas 2007 šķērsvīts 56 par lokomotīvu vadītāju kvalifikācijām un par eh, vadītāju apliecībām Eiropas līmenī. Šī gada decembrī strādāsim tālāk pie tā, kas attiec uz sociālajiem aspektiem un sociālā dialogu. Uh, tika izveidota komiteja, kas apsprieda vienošanos par darba laiku. Jūs zinat, kas attiecās uz starptautisko satieksmi, kas attiecas uz vilcienu sastāvu uzturēšanas darbiem, apkopes darbiem un vēlmi nodrošināt vidē draudzīgāku transportu. Šeit svarīga sadarbība ar ražotājiem. Protams, apkopes darbi ir nozīmīgi. Šī kopējā dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēma, jeb ERTMS, būs lielisks panākums. Komisija strādā pie šī jautājuma. Un mērķis ir panākt, ka transports visā dzelzceļa sektorā Eiropas Savienībā ir drošāks. Paldies par uzmanību. Priekšādātājs saka paldies. Komisāra kungam paldies jums, Tajānī kungs. Līdz ar to noslēdzam debatas par šo motisko jautājumu. Un tālāk pārējām pie pēdējā šī vakara darba kārtības jautājuma. Tas ir komisijas paziņojums par mazākumu tautību valodām kā daļu no kopīgā Eiropas kultūras mantojuma. Pirmām kārtām komisijas vārdā